Okay, and welcome to the second press conference. Es jūs veicu otrajā preskonference, un pie mums ir ieradies komisijas priekšredājas viet, vietnieks Valds Dombrovskis, kas runās par lēmumiem, kas ir saistīts ar Eiropas semestru. Labdien! Visi šodien redzēja, ka komisijā mēs runājam par ziemas pakotni Un arī mm, pabeidzām lemšanas procedūru par makroekonomiskā līdzsvaru procedūru. Un mm, mēs esam izskatījuši valstu ziņojumus, par tiem mēs arī runājām iepriekš. Mēs stāstījām arī par padziļinātajiem pētījumiem, kas mm, nesen tika veikti arī astoņ, par mikroekonomiskā līdzsvaru trūkumu 18, 18 valstīs. Runājot par monetāro un ekonomisko savienību, šodien mēs eh, piedāvājam tādu vienkāršotāku makroekonomiskā disbalansa procedūru. Tagad mēs labāk esam sastruktūrējuši arī valstu ziņojums. Mēs esam pārgājuši no sešām uz četrām kategorijām. Eh, šajā disbalans procedūrā nav līdzsvars eh, nulles līmeņa un pārmērīgs līdz, pārpalikums un pārpalikums ar um, korek korektīvo plānu. Tad kādi ir mūsu secinājumi? Uh, Šeit bija mazāk dalībvalsts ar šo līdzsvaru trūkumu nekā pagājušā gadā. Tas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka mums ir arī zināms progress, ka notiek arī korekcija un tiek um, radīt labāk apstākļi un tiek atjaunot arī visnozacījumi ilgspējīgai attīstībai. Tomēr um, šis progress ir līdzsvarošanas ziņā ir ļoti dažāds dažādās dalībvalstīs un arī nozarēs ir dažādi rezultāti. No 18 valstīm, ko mēs pēdējām padziļināti, sešas ir tādas, kam pēc kārtībā līdzsvaru, tad mm, piecām bija pārmērīgs līdzsvars un pārējām bija mm, nulles līmeņa stāvoklis. Tad mm, Igaunijai un Austrijai šeit ir konstatēts, ka disbalansa nav. Beļģija, Ungārija, Rumānija un apvienotā karaliste arī šajās valstīs netiek koncentrētas problēmas ar līdzsveru, un tātad viņiem nebūs šī makroekonomiskā disbalansa procedūra. Un tomēr ir vesela rinda valstu, kam ir šis disbalans. Tā ir Somija, Vācija, Īrija, Nīderlande, Slovēnija, Spānija un Zviedrija. Un visbeidzot mēs secinājām, ka piecas valstis Eh, kur bija pārmērīgs disbalans. Tā ir Bulgārija, Horvātija, Francija, Itālija un Portugāla visām valstīm, mm, kas, kur nav līdzsvars vai pārmērīgs līdzsvars attiecībā uz šīm valstīm, kas ir ārpus, eh, ir noteikts īpašs mm, monitoringa mehānisms, kas eh, tiks uzraudzīts. Tas notiks gan mm, tekstiskā līmeņa apmaiņas formā, būs arī vizītes uz vietām un arī politiskais dialogs Tad eh, kāds ir mūsu galvenais vēstījums, galvenais konstatējums? Situācija dažādās valstīs ir dažāda, bet eh, galvenais eh, bažu avots ir parādlīmenis pārmērīgs, gan privātā, gan, gan valsts parāda, arī pasliktinās konkurētspēja. Un katrā šajā uh, nozarē ir nepieciešams arī veidot politisku atbildi. Augsti parāda līmeņi, tie neatbalsta e, izaugsmi un arī e, darbu ekonomikas atvērts atricinājumiem. Un ir grūtības arī īstenot struktūrālās reformas. Nevienmēr viegli īstenot ir šīs reformas, jo tām ir arī politiskās uh, izmaksas tomēr tas ir vienīgais veids, kā mēs varētu izmantot izaugsmas potenciālu mūsu ekonomikām, kā mēs varētu padarīt tās vēl konkurētspējīgām, kā arī mēs varētu apturēt sociālo apstākļu pasliktināšanos. Ir nepieciešama tālāka monitoringa e, sistēma, un um, mūsu pasākumi jau dod pirmos augļus, mums ir jāturpina darbs un mēs varam atrisināt problēmas, ja mēs varam identificēt tās agrīnā fāzē un nevajadzētu vairīties no risināšanas. E, paldies, um, Kams. Sārkungs, un mēs varētu tur uzklausīt jautājums. Pola no Portugāles ziņo aģentūras. Šis jautājums ir, protams, par Portugālu. Vai komisija tagad liks Portugālei ievies papildus pasākums, lai Portugāla saskanētu arī ar Eiropas noteikumiem? Atbilde šobrīd mēs pieņemam lēmums Um, attiecībā uz makroniskā līdzbalansa procedūru. Un Portugāla ir viena no tām valstīm, eh, kur ir pārmērīgs šis disbalans. Un šādām valstīm, šai valstu grupai, mēs gaidām no šīm valstīm ļoti ambiciozes reformu programmas kur valstis varētu arī paskaidrot sīkāk, e, kādā veidā viņi rīkosies, lai apturētu šo pārmērīgo disbalansu. Un, un tām valstīm, kur ir pārmērīgs, excessive disbalans, e, tad um, arī komisija var uzsākt šo koriģējušo procedūru jebkurā brīdī. Tāpēc arī pasākumu ambīciju līmenis ir jāprecizē eh, nacionālās programmās, konverģences programmā, eh, un uzraudzības un monitoringa rezultāts būs ļoti nopietnu lomu, lai pieņemtu arī attiecīgos lēmumus. Vai mēs varētu teikt, ka komisija šobrīd ir vēl vairāk noraizējusies, Portugāla ir vairāk tāds problēma avots. Portugāls gadījumā svarīgi redzēt, ka nedrīkst novirzīties no kursa. Uh, gan attiecībā uz um, makro, makroekonomisko, gan arī attiecībā uz fiskālo politiku. Runājot par Portugāles vietu šajā pārbēdīgā disciplinācijas procedūrā, tad principā situācija ir tāda pati kā, kā iepriekšējā gadā, tad um, Portugāla izjūt šo pārmērīgo disbalansu. Paldies. David Kareta, Radio Radikāli, Itālijāna priekšsēdētāja vietnieks. Divi jautājumi no manas puses. Abi ir par Itāliju. Pirmais jautājums ir par fiskālo nodokļu pusi. Es redzu, ka jūs esat aktualizējuši novērošanu, stabilitātes un izaugsmes paktu. Ehm, tur ir dokumentā ir minēta informācija. Vai varētu apstiprināt to, kad sūtāt vēstuli Itālijas valdībai? un ka jūs no Itālijas pieprasāt, lai Itālija pilnīgi izpildītu stabilitātes un izaugsmas pakta prasības. Es domāju, nu šis jau ir trešais vai pat ceturtais gads, kopš Itālijā ir novērots pārmērīgs disbalans, kas tiek uzraudzīs piecu priekšstādātāju ziņojumā, izskanēja apņemšanās stiprināt procedūru, taču jūs pieņemat lēmumu nepastiprināt procedūras. Kāpēc jūs nolēmāt, vai ir vērts pagaidīt vēl arī šogad atbildi? Jā, atbildu uz pirmo jautājumu. Te es varu sniegt vispārīgāku atbildi. Lēmumus par nodokļu pusi vēl neesam pilnīgi pieņēmuši, eh, tie tiks publicēti rīt. Tā mēs sniedzam dalībvalstīm iepriekšēji brīdinājumu par lēmumiem saistībā ar ziemas pakotnes nodokļu pusi. Tāpat labam šodien vēl nevar komentēt fiskālo pusi. Runājot par disbalansa, ekonomiskā disbalansa procedūra. Jā, Itālija vēl ar vienu ar to saskaras, valdībā ir liels parāds, ir zema produktivitāte, konkurētspēja, dinamika ar vienu ir vārgas, ir problēmas arī finanšu sektorā aizdevumi, kas netiek apmaksāti, vairākas problēmas ar valsts administrāciju. Tātad neapšaubām ir nepieciešamas reformas, to turpinājums Itālijā. Vēlos vēlreiz uzsvērt to, ko jau sacīju, proti valstis, par kurām ir secināts pārmērīga līdzsvara trūkums, var tikt ievietots korektīvajā disbalansa procedūras daļā, kuru katru brīdi. Tātad tas arī ir atkarīgs no tā, cik ambicioza ir nacionālā reforma problē, programma, kādu to iesniegs Itālija, un kā mēs tālāk izvērtēsim panākto progresu. Paldies. Paldies, priekšstādātāja vietnieks. Vietnieks, lūdzu, vārds jums. Papa Dimitriju, mans jautājums ir šāds. Es pārstāvēšu vēl, vēlos uzdot jautājumu komisāram. Vai jūs rīcībā ir informācija par to, kad starptautiskie aizdevēji sāks izvērtēt Grieķijas ekonomiku. Un šajā kontekstā vēlos arī pajautāt, kā Eiropas parlamenta iesaiste ekonomikas komitejā būs eh, šajā izvērtējumā, un visticamāk, ka tas sāksies tuvāko dienu laikā. Uh, uh, Runājot par Grieķijas izvērtējumu, kā jums jau ir zināms, pirmais programmas pārskats turpinās. Vakar Eirogrupa arī pieņēma lēmumu, ka institūciju vadītāji, misiju vadītāji var atgriezties Atenās, lai intensīvāk turpināt darbu pie pirmā pārskata. Un tomēr vēl ar vienu ir nozīmīgs darbs veicams lai Grieķija sasniegs fiskālos mērķus, tātad pārpalikuma mērķus. Tas attiec arī uz pensiju reformu, privatizācijas fondu, mm, valsts administrācijas modernizēšanu un citām politikas jomām. Tātad šis darbs turpinās, un misija vadītāji atgriezīsies Atēnās, līdz ar to šis darbs tiks intensificēts. Runājot par Eiropas parlamenta iesaisti, Eiropas komisija augstu vērtē, Eiropas parlamenta iesaisti programmas eh, īstenošanas novērtēšanā. Mēs regulāri mm, apspriežamies ar Eiropas parlamentu, aizskaitā ekonu komiteju. Paldies! Spānijas kolēģis lūdzu. Paldies! Endikos ir vecino Spānijas laikraksta. Vēlos zināt, ko jūs domājat par Spānijas viedokli, par Spānijas nos, eh, stāvokli pagājušajā gadā. Kāda gadām nākošie soļi, ņemot vērā, ka nav jauns valdības Spānija. Vēlos arī uzdot vispārīgāku jautājumu, ņemot vērā to, ka divas no lielākajām Eirozonā spēcīgākajām ekonomikām Itālija un Francija saskars ar pārmērīgu disbalansu. Kādus pasākumus mēs varam paredzēt, jo šīs valstis smagi strādā pie tā, lai deficītu samazinātu? Atbilde Atbildēšu par Spāniju vispirms un nākošiem soļiem, kas spērami. Mūsu izvērtējums ir tāds, ka Spānija saskars ar mikroekonomisko līdzsvaru trūkumu, ja disbalansu. Tas attiecas arī uz to, ka ir uzkrāts liels parāds, gan privātais, gan valsts parāds, vēl ar viņu ir augsts bezdarba līmenis. Mēs redzam, ka tekošā rēķina līdzsvars uzlabojas un izmaksu līdzsvars uzlabojas, taču redzam, ka gaidām, gaidām arī nopietni izaicinājumi veselā virknē nozaru. Mēs atzīstam, ka Spānija ir ķērsies klāt uh, nozīmīgām reformām, ir uh, pavērsus savu ekonomiku citā virzienā, atgriežusies uz ekonomiskās izaugsmes ceļa, un tā ir uh, viena no uh, ātrāk augošanai ekonomikām Eirozonā, taču vēl ar vienu redzam, ka paliek mikroekonomiskais līdzsvar trūkums, un mēs turpināsim novērot situāciju. Kā jau minēju, četras valstis, kurās ir līdzsvar trūkums, jums disbalans, nevis pārmērīgs disbalans, jo ar eh, pārmērīgu disbalansu jūs varat eh, sākt procesu jebkurā brīdī, bet arī um, disbalans valstīs notiek uh, novērošana, arī Spānija tam tiks pakļauti, uh, tehniskās, uh, tehniska apmaiņa uz vietas, turpināsim arī politisko dialogu, turpināsim novērot pavisam cieši Spānijas ekonomiku, tāpat kā jebkurš cits valsts gadījumā mēs gaidām, ka tiks Uh, atbilstoša reakcija sniegta, atbild sniegta uz novērotajām problēmām, un uh, šie risinājumi jābeidz Nacionālajā reforma programmā. Pievēršoties Francijai un Itālijai tam, ka tās ir pārmērīgā disbalansa valstis, es domāju, tas tik uzsver to faktu, ka ir nepieciešams turpināt struktūrālās reformas, lai atrisinātu disbalansu problēmu, novērst tās. Es domāju, labākais signāls, ko mēs varam nosūtīt, ir tāds, ka dalībvalsts nopietni strādā pie tā, lai novērstu disbalansu. Uh, specifically... Bet konkrētāk, kāda veida nākamos soļus uh, varētu paredzēt? Ko varētu darīt? Nu, vai jūs sagaidat gaidīt eh, līdzīgas reformu programmas no valdības, eh, no valdības, eh, kurai nav tāda institucionālā mandāta. Jā, protams, mēs zinām, kāda ir politiskā situācija Spānijā. Mēs zinām, ka notiek sarunas par jaunas valdības veidošanu. Šīs diskusijas nav beigušās. Bet, kā esam jau teikuši, Tas nenozīmē, ka dalība valsts ir atbrīvots no saviem uzdevumiem saistībā ar stabilitātes un izaugsmas paktu un makroekonomiskās eh, līdzsvarprocedūras ievērošanu. Un esošai Spānijas valdībai ir ļoti ambicioza, ļoti plaša eh, reformu darba kārtība, un tas ir atspogļots arī programmā. Vēl viens jautājums, lūdzu. Es no eh, Lietuvas ikdienas laikrakstu Es gribētu parunāt par Eiropas semestri, varbūt es palaidu garām. Nesapratu, kur atrodas Lietuva jūsu sarakstā. Un kā izskatās Lietuva uz Baltijas fona? Un vai jūs personīgi nedomājat, ka Lietuva ir pārāk slinka, ka pārāk aši neīsteno atsevišķas rekomendācijas no Eiropas komisijas atbildi? Jā, paldies Lietuva nav 18 valstu grupā, kur mēs izvēršām šo padziļināto pārskatu. E, tikai Igauniju mēs izvērtījām no Baltijas valstīm, tur bija šis padziļinātais um, pārskats. Bet um, arī Igaunijas gadījumā mēs nekonstatējām makroekonomisko nelīdzsvarotību, un um, tāpat tas ir arī Latvijas un Lietuvas gadījumā. Tātad šīs pieminētās valstis ir tādas valsts, kur nav makroekonomiskās nelīdzvarotības. Un tas nozīmē, ka ir īstenotas ļoti daudz ļoti svarīgas reformas, tās ir īstenotas iepriekšējos gados. Šīs reformas ir īstenotas, lai reaģētu uz finansiālo un ekonomisko krīzi arī Lietuvā. Uh, bija šāda krīze. Un runājot par Lietuvu, mums ir zināms bažas eh, sakarā ar koriģēšanu mērķu ziņā. Eh, mēs domājam par vidustermiņa mērķiem un ir iespējami kāda pretruna ar stabilitātes paktu. Eh, paldies, es esmu no Sky Grīs, man ir divi jautājumi. Vai jūs varētu apgalvot, ka Grieķijas e, programmas izvērtēšana varētu beigties aprīļa beigās, tā apgalvo mūsu valdība? Un e, saskaņā ar komisiju, kādas būtu tad tās svarīgākās jomas, pie kurām būtu jāpiestrādā Grieķijas valdībai, e, lai šis vērtējums tiktu pabeigts pēc iespējas drīzāk? Jā, vispirms ir tāds vispārējais komentārs Grieķija nav daļa no Eiropas semestra. Tātad Eiropa neietilpst eh, šajā lēmumu pakotnē, par kurām mēs eh, lēmām šodien. Šodien mēs lēmām par makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūru. Jā, jā, es nonākšu līdz jūsu jautājumam un atbildēšu uz to. Runājot par Grieķiju, Eh, tāpat arī Kipra, Kipra gan tagad iziet ārā no programmas un kļūst par daļu no Eiropas semestra. Tātad Grieķija. Tur um, politiskā um, kondicionalitāte ir noteikta sapratnes memorandā. Tas ir mūsu atsaucis dokuments, eh, tād, kad mēs runājam par reformu darbkārtību Grieķijā. Es jau minēju galvenās politikas tematiskās jomas, kur ir nepieciešams tālāk por, progress, lai noteiktu īpašos pasākumus, kā Grieķija varētu panākt savus fiskālos mērķus. Tas ir izdarāms gan šogad, gan arī nākamgad. Ir mērķis panākt vidējā termiņa mērķi 7,5% budžetam. Ir nepieciešams turpināt vēl sarunas par pensiju reformu Eh, par to, kā izveidot privatizācijas fondu, arī par eh, publiskās administrācijas modernizāciju, par to turpinās sarunas vairākās jomās. Eh, tagad misija vadītāji atgriežas Atenās un sarunas tiks intensificētas, tomēr no komisijas puses mēs nevaram likt nekādus termiņus. Mēs esam gatavi virzīties ātri. Mēs uzskatām, ka vislabāk šo pārskatu būtu pabeigt pēc iespējas drīzāk. E, faktiski bija paredzēts to pabeigt jau pagājušā gada novembrī. Skaidri redzams, ka mums ir zinām nokavēšanās termiņa ziņa, bet mēs nevaram iet uz priekšu ātrāk, mēs nevaram apsteigt Grieķijas iestādes, un šīs virzības temps ir atkarīgs no tā, cik ātri tiks īstenot citi uzdevumi, no, kas izriet no sapratnes memoranda. Tālāk spāņu valodā jautājums. E, simplemente quería, hoy el ministro de Guindos ha dicho en Bruselas que esperaba recibir el ministro español de Economía. Ministrs, uh, uh, Spānijas ekonomikas ministrs Briselē šorīt sacīja, ka viņš ir eh, lasījis komisijas vēstuli par Spānijas eh, mērķiem, vai patiesībā komisija ir nosūtījusi šādu vēstuli un kādu mērķu ir izvirzīta? Uh, okay, uh, think, uh, already... Atbilde. Es domāju, es jau agrāk uz šo jautājumu atbildēju. Mūsu zīmes pakotnes fiskālā sadaļa tiks pabeigta rīt, un tad šie lēmumi tiks publiski pieeja, būs uh, publiski pieejami. Šodien es tos nevaru komentēt, pirms šī pakota nav noslēgta. Vai vēl viena jautājuma? Es skatās uzklausīt, jālūdz pēdējais jautājums. Es atvainojos, Šurpindrītiņas žurnālists. Pēdējais jautājums, vai jūs uh, bēgļu krīzi Grieķijā saistītu ar eh, izvērtējumu. Kā jūs to vērtējat? Atbildi. Mēs nesaistām šīs divas lietas. Arvien runājot par programmas īstenošanu, par atskaits punktu izvirzām sapratnes memorandu, kāds tas bija Grieķijā ar tās kreditoriem augustā. Taču mēs atzīstam to, ka Grieķija saskars ar sarežģītu situāciju un tā prasa arī papildus centienus no Eiropas Savienības puses. Tāpēc Eiropas komisija vēl pagājušā nedēļa pieņēma priekšlikumu finanšu atbalsta pakotni, ko var sniegt, lai risinātu humāno uh, situāciju Eiropas Savienības dalībvalstīs kopumā. Tur ir 700 uh, miljoni eiro. Galvenokārt tiek turēti, uh, ņemt, vē, ņemt uz vērtā Grieķijas vajadzības. Lielas paldies priekšstādā vietnieks, līdz ar to presa konference beigusies.